Good morning, everyone! Labrīt visiem, dāmas un kungi, godāmie kolēģi! Ir 8 vai 9 minūtes pāris septiņiem, saka priekšēdētājs. Man ir liels prieks sākt šīs dienas sanāksmi, un mēs varam ķerties klāt sestiem darba kārtības punktam Eiropas Savienības finanšu gada vispārējais budžets visas iedaļas 2020. gads. Pirms mēs sāksim balsojumu, es vēlētos īsi jums atgādināt, ka Seši budžeta grozījumi ir atzīti par neakceptējamiem. 537, 538, 539 un šie grozījumi neietilpst ārlietu komitejas kompetencē. 5050 un 5051 Pirmais grozījums savukārt ir atzīti par neakceptējumiem, tāpēc, ka parlamenta juridiskais dienests ir atzinis, ka šādas izmaiņas būtu nelegālas. Tas būtu viss no manas puses, un uh, mēs varētu arī sākt balsodošu vārdu Mihēlam Gāleram. Paldies! Es vēlējos uh, jums atgādināt uh, par to, par ko mēs apspriedāmies vakar. Un proti, es jums tagad, um, es jūs tagad iepazīstināšu ar mutisku grozījumu attiecībā uz grozījumu 5257. Un šeit ir runa par vietējiem darbiniekiem, lai mēs varētu saņemt precīzāku informāciju par procedūrām parlamentā. Tātad tas ir mutisks grozījums, un te ir paredzēti papildu 400 tūkstoši eiro šīm sešām attiecīgajām valstīm. Paldies, Mihāls Gālers, viņš ir referents par šo dosieju, vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē, tad mēs varētu sākt balsot. Es apsolu, visiem, ka mēs sākumā balsosim lēnu, vismaz kamēr ir sācies mandāts. Mums ir atlikuši vēl divi gadi, lai to visu mm, pasteidzinātu. Vai visiem ir zilās kartes līdzi? Jums ir jāieliek šīs zilās kartes e, balsošanas iekārtā. Un, protams, jums ir šīs trīs podziņas eh, - pār, pret un atturas. Vai viss ir kārtībā? Pašlaik mēs esam 55 zālē. 54. Viss kārtībā, tad mēs varam sākt. Labi. Exactly. Mēs esam 57 zālē. 57 no 57. Izcili. Tad mēs varam sākt. 5034 par pret atturas pieņemts. 5347 par pret atturas norādīts. 5334 par pret atturas norādīts. Ja es saku, ka tas ir elektroniskais balsojums, tad eh, tas ir elektroniskais balsojums. Parasti mēs paceļam rokas 5, 3, 3, 7 par, pret, atturas, noraidīts. 5, 3, 3, 5 par, pret, atturas, noraidīts. 5, 3, 3, 6 par, pret, atturas, noraidīts. 5, 3, 5, 2 par, pret, atturas, noraidīts. 5, 3, 2, 8 pār, pret, atturas, pieņemts. 5, 3, 0, 4 pār, pret, atturas, noraidīts. Pieci, trīs, trīs, astoņi ir dens. Pieci, trīs, nulle, pieci pār, pret, atturas, noraidīts. 5306 par pret atturas norādīts. 5339 pār pret atturas noraidīts. Tad mums ir balsojumi, par kuriem nav jābalso. Balsojums blokā liec 5367 pār pret atturas pieņemts. 53401 pār pret atturas noraidīts. 5310 pār pret noraidīts. 5354 par, pret, atturas. Un tagad mums jāpārbauda. 5354 Anna Fotiga. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Vai Ļoti labs sākums, noraidīts. Pieci, trīs, viens, septiņi. Pār, pret, atturas, pieņemts. 5250 par pret atturas pieņemts. 5342 par pret atturas noraidīts. 5316 pār, pret, atturas, pieņemts. 5311 pār, pret, atturas, noraidīts. 5353 pār, pret, atturas, pieņemts. 5343 pār, pret, atturas, noraidīts. 5344 pār, pret, atturas noraidīts. 5312 par pret atturas noraidīts. 5313 par pret atturas noraidīts. 5314 par pret atturas noraidīts. Pieci, trīs, četri, pieci pār, pret, atturas, noraidīts. Pirmais kompromiss pār, pret, atturas, Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nebija nekāds jēgas to pārbaudīt. Otrais kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts. 5315 pār, pret, atturas noraidīts. 5319 pār, pret, atturas pieņemts. 5320 pār, pret, atturas pieņemts. 5358 pār, pret, atturas noraidīts. 5329 pār, pret, atturas pieņemts. 5321 pār, pret, atturas pārbaudīs. 5321. Paēc un pārējie. Sākam balsot. 5, 3, 2, 1. Five colleagues are still missing. Pieci kolēģi vēl ar vienu nav. Četru. Trīs, divi. Beidzam balsot. Pieņemts. 5359 pār, pret, atturas. Pārbaudīsim. 5359 gil. Beidzam balsot. Tautas partijā viena par daudz. Noraidīts. Tagad liberāļi. 5322 par, pret, atturas. Man ir jāpierod pie šī jaunā sastāva. Vēlreiz pārbaudīsim. Agrāk šajā komitejā viss bija vienkārši. Vajadzēja vienkārši paskatīties, ko dara liberāļi. Bet tagad jūs vairs nesauc par liberāļiem. Komentārs no zāles mēs tagad esam labāki. So six colleagues are still sleeping? Seši kolēģi vēl ar vienu guļ. Okay, we close. Beidzam balsot. Pieņemts. 35, 24. Mm, skaidrs. 5, 3, 6, 0 par, pret, atturas, noraidīts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 5, 2, 9, 6 par, pret, atturas pieņemts. 5323 par, pret, atturas pieņemts. 5324 par, pret, atturas pieņemts. Balsojums lokā par, pret, atturas pieņemts. 5301 par, pret, atturas noraidīts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 5376, kas taldā pār, pret, atturas, noraidīts. 5363 pār, pret, atturas, noraidīts. 5364 pār, pret, atturas, noraidīts. 5. kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts. 6. kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts. 7. kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts. Astotais kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts. Devītais kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts. Desmitais kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts. 5262 pār, pret, atturas, pieņemts. 5372 pār, pret, atturas, pieņemts pārbaudīt. 5372. Sākam pārbaudīt. Beidzam balsot. Pieņemts. 5373 par, pret, atturas, norādīts. 5374 par, pret, atturas, norādīts. Nav jābalso. Un tagad liels balsojums blokā par, pret, atturas, norādīts. Tagad balsojums par mutisku grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. So there's no final vote, Amel is telling me. Labi, Tas šķiet, tas arī ir viss, jo galīgā balsojuma nav, kā man te saka. Paldies! Wonderful. So after our spectacular voting, pēc eh, izcilā balsojuma mēs gribētu turpināt. Esam tagad pievērsušies 11. punktam, tāpēc, ka mēs 7. un 11. punktu apmainījām vietām. Un te ir paredzēts pārskats par Ukrainas parlamenta vēlēšanām, kas notika 26. jūlijā. Uz šīm vēlēšanām Eiropas parlaments nosūtīja vēlēšanu novērošanas misiju. Es vadīju šo misiju, un tajā piedalījās arī Sandra Kalniete no EPP, Izabela, Izabela Šantusa no sociāldemokrāta grupas, Pētras Srevičus no Reņū, tāpat arī zaļo pārstāvīja Pētriks Bergs no FD un Ričards Černeckis no EKR. Mēs varējām novērot vēlēšanas dažādās valsts daļās - Kijevā, Odesā un Ļvovā. Nav bijis iespējas informēt komiteju par šīm vēlēšanām, tāpēc nolēmām īsi apspriesties šodien. Kā jūs atcerāties, šīs vēlēšanas um, notika uh, mm, pirms termiņa, 19. mājā tika atlaists parlaments, un uh, tas bija viņa pirmais uh, mm, darbs pēc viņa inaugurācijas prezidenta ievēlēšanas. Un tā tad uh, mūsu misija nonāca pie secinājumiem, ka vēlēšanas ir notikušas efektīvi, ir respektētas pamatiesības. Mēs eh, pamanījām, ka ir ļaunprātīgi izmantotas eh, finanses, ir tātad eh, bijušas dažādas uz, uzņēmēju intereses. Tāpat arī mums vajadzētu atcerēties, un Kievā to bieži atkārto, ka vēlēšanas notika uh, Krievijas agresijas kontekstā, jo vēl ar vienu turpinās konflikts eh, Donbassā un Krievijas federācija ir nelikāli anektējusi Krīmas pussalu. Tas nozīmē, protams, ka vēlēšanas nevarēja notikt Krīmā, jo šo teritoriju kontrolē Krievijas spēki. Tāpat arī e, Donbassā vēlēšana iecirkņi netika organizēti. Piecas eh, partijas um, pār pārsniedza 5% slieksni opozīcijas platforma For Life, tāpat arī citas partijas Eiropas solidaritāte, kas ir bijušā prezidenta Porošenko partija un arī Golos partija. Vēlēšanas izraisīja ļoti liels izmaiņas Verhovna Rada, un um, mēs redzam, ka rada sastāvs ir pilnībā izmainījies. Rada tagad 80% būs jaunu deputātu, un deputāti ir arī ļoti jauni gados. Vidējais vecums ir 41 gads. Mēs ļoti bieži esam apspriedušies par Ukrainu mūsu komitejā. Ukraina ir mūsu ciešanas tā strateģisks partneris. Mums ir jāsniedz Ukrainai palīdzība tās uh, pārmaiņu procesā. Pēdējo piecu gadu laikā mūsu parlaments ir sadarbojies ar Berhovna Rādā. Mēs esam palīdzējuši mm, veidot kapacitāti, mēs esam organizējuši dažādus pasākumus amatpersonām, tāpat arī esam tikušies ar līderiem. Mēs ceram, ka šī jaunā vadība nodrošinās šo dialoga un kompromisa garu. Uh, Mēs eh, ceram, ka šādā veidā varēs izveidot nacionālo konsensu un vidīt uz priekšu reformu plānus. Es domāju, ka visu kolēģu vārdā varu teikt, ka mēs labprāt sadarbosimies ar Verhovna Rada un eh, tās eh, deputātiem. Mēs priecājamies arī par to, ka vicepriekšādātājs Dobrevs ir viesojies Verhovna Rada Mm, sesijā, un viņš to darīja mūsu prezidentas Solī vārdā. Es tagad došu vārdu kolēģiem, kas piedalījās šajā misijā, un pirmā ir Sāda Kalniete. Paldies! Piedalīties šajā rada vēlēšana novērošanas misijā man bija ļoti satraucoša pieredze. Uh, Neskatoties uz um, dažiem pārkāpumiem, šīs vēlēšanas bija patiešām demokrātiskas. Un viena no iespaidīgajām ainām, ko es pieredzēju, bija, piemēram, situācija Baltkrievijā, situācija Ukrainā un situācija Krievijā. Krievijā vairāk nekā 20 gadu laikā ir bijušas divas pārmaiņas, kur nomainījās uh, Putins un Medvedjevs, un Baltkrievijā tas ir bijis tikai Lukašenko, savukārt Ukrainā ir nomainījušies trīs vai četri prezidenti. Šeit nav runa tikai par vēlēšanām, mums ir jāskatās arī nākotnē. Es jo īpaši esmu apmierināta par to, ka radas komiteja attiecībām ar Eiropas parlamentu um, tiks um, vadīta um, no Dzīnas Ādzeva puses, kas ir ļoti pieredzējis kolēģis un kuram ir ļoti daudz um, informācijas par Eiropas Savienības jautājumiem. Tāpat arī mums ir jāatcerās, ka augstā pārstāve komisijas vicepriekšādātāja Mogherīnī ir viesojusies Ukrainā varbūt vienu reizi, nu, augstākais divas reizes. Mūsu nākamais pārstāvis, ja viņu parlaments apstiprinās, viņam vajadzētu uh, vairāk pievērsties uh, Ukrainas jautājumiem. Ukraina ir mums vitāli neatsverams partneris, jo īpaši tas ir svarīgi tāpēc, ka mums ir arī citi kaimiņi, kuri nav demokrātiski, kuri izvērš uh, agresīvu politiku un kuri mēģina sašķelt Eiropas Savienību, vadoties pēc savām interesēm. Es to gribētu vēlēt mūsu augstajam, pārstāv, mūsu augstajam pārstāvim, un es uzskatu, ka Eiropas parlamentam varētu skaidri paust savu viedokli. Vajadzētu izskaidrot, cik svarīgas ir šīs mūsu prasības. Paldies Sandrē Kalnietei. Tagad Santošas kundze. Paldies, priekšādātāji! Šīs vēlēšanas tika ļoti labi novadītas, un Ukraiņiem bija iespēja brīvi paust savu izvēli. Tas ir pats svarīgākais šajā misijā. Protams, es gribētu ieteikt mazliet grozīt vēlēšanu likumu, un tāpat vajadzētu labāk pārvaldīt valsts un partiju resursus, izvēršot vēlēšanu kampaņu. Neskatoties uz to visu, mm, atmosfēra bija laba, un cilvēki varēja brīvi vēlēt, un tas ir pats svarīgākais. Pārējās problēmas, piemēram, Krīma un Dombas, ir cits jautājumu lokus. Par to vajadzētu diskutēt uh, kaut kad citreiz. Mums ir vairāki jautājumi, par ko mēs vēlētos apspriesties. Šodien ir paredzēta uzklausīšana, kur mēs varēsim spriest par šim jautājumam un reģionam svarīgiem punktiem. Un tas arī viss, ko vēlējos teikt. Tagad Petras no Ariņu Europe. Paldies, Dēvid! Patiešām, es domāju, ka mums ir iemesls apsveikt Ukrainu par šīm pēdējām vēlēšanām. Viss tika ļoti labi organizēts, viss tika ļoti labi novadīts, un tāpat arī ir interesanti piezīmēt to, ka mēs šīs vēlēšanas novērojām Ļuvovā un pamanījām, ka bija tādā patriotiskā atmosfērā cilvēku vidū. Rietumu Ukraina vienmēr ir mazliet atšķīrusies no pārējās valsts daļas, bet neskatoties uz to visu, interesanti ir tas, ka pirms vēlēšana iecirkņu atvēršanas uh, komit, uh, žūrijas locekļi uh, dziedāja valsts himnu. Tas bija Tā ļoti interesanti, un tas arī parādīja, kāda atmosfēra valdā vēlēšana iecirkņos. Vēlēšanās bija ļoti daudz dalībnieku, viss tika ļoti labi norganizēts, iespējams, kaut kādas sīkas detaļas tika piemirstas, bet tās nebija pašas būtiskākās. Ukrainai tuvāko gadu laikā vajadzētu veikt reformas, jo īpaši kampaņas eh, finanšu daļā. Finansēm noteikti vajadzētu izskatīties daudz labāk, lai nodrošinātu caurredzamību un lai nepieļautu korupciju. Un šeit mums viņiem vajadzētu sniegt atbalstu. Rietum Ukraina, protams, atšķirās no pārējās valsts daļas. Porošenko uzvarēja vēlēšanās. Viņa partija bija vadošā šajā Ukrainas teritorijā. Pārējais, ko var teikt, viss tika ļoti labi norganizēts, viss tika labi koordinēts, un šeit var Ukraina tikai slavēt. Es domāju, ka Eiropas Savienības delegācija arī paveica ļoti labu darbu, organizējot uh, sanāksmes un brīfingus. Uh, kā jau tas vienmēr notiek. Un, protams, mēs labprāt turpināsim sadarboties ar mūsu delegāciju. Paldies! Uh, thank you, Pe Paldies, Petras! Es varu tikai piekrist. Eiropas Savienības delegācija visu ļoti labi norganizēja. Es tāpat arī vēlētos teikt, ka tā bija kopīga misija kopā ar ECO kolēģiem. Un, protams, ir kāda valsts, kas vienmēr rada problēmas, ja runa par Ukrainu, un šeit es nerunāju par Portugālu vai Norvēģiju. Nākamā runātāja, Fiona. Es varu piekrist visiem, kas teica, ka vēlēšana procedūra un organizācija bija ļoti laba. Tā bija mana piektā vēlēšana novērošanas misija, un tā noteikti bija vislabākā. Un šeit es nerunāju par uh, organizāciju, bet arī par plurālismu, par demokrātisku attieksmi un atmosfēru. Mēs bijām Odessā, Ukrainas dienvidos, kur situācija nav vienkārša un apstākļi nav vienkārši, lai nodrošinātu demokrātisko pusi, bet jebkurā gadījumā viss bija norganizēts ļoti labi un cilvēki bija apmierināti. Bet Es vēlētos vērst mūsu uzmanību uz uh, situāciju jaunievēlētajā parlamentā. Ukrainā pēc uh, parlamenta sasaukšanas uh, pagājuši pirmdien mēs rādzam arī lietas, kas nav tik pozitīvas. Tad, kad mēs runāsim ar delegācijas pārstāvjiem pēc dažām stundām, es vēlētos pievērst uzmanību arī jaunā prezidenta uzvedībai un arī jaunai valdībai. Nav vienkārši paredzēt, kas tieši um, notiks, ņemot vērā pašreizēju situāciju. Kā jau Makalisterkungs norādīja, 80% ir jaunievēlēti deputāti. Šiem deputātiem nav pieredzes politikā, un viņiem nav arī tādas reāls politiskās programmas, viņu partijām nav šādas programmas, viņiem nav attiecīgas struktūras, un viņiem nav arī nekādu ideju par to, kā valstī vajadzētu izskatīties. Parlamentārā procedūra mm, drīzāk līdzinās uh, autoritāram populismam no Žeļēnska puses. Šī tā saucamā balsošanas urnu revolūcija eh, varētu tikt gāsta, ņemot vērā prezidentā nedemokrātisko rīcību. Jā, protams, šajā parlamentā ir arī ļoti pieredzējuši politiķi, bet mums kā parlamentāriešiem, kā eiropiešiem, būs e, sarežģīti turpināt e, šo reformu procesu. Arī delegācijas vadītājs noteikti saskarsies ar grūtībām. Ja e, Žiļenskis nevēlēsies veikt decentralizāciju, kā mēs domājām, un neveiks šīs veselības reformas, tad mēs nevarēsim neko panākt. Mums vajadzētu likt uzsvaru uz šīm reformām. Mums vajadzētu aicināt jauno delegāciju darīt visu, kas ir tās spēkos, lai turpinātu šīs reformas un ne tikai. Vajadzētu arī sniegt atbalstu Žeļenskim, lai viņš varētu uzsākt jaunas reformas, kas pilnīgi noteikti ir vajadzīgas. Paldies! Tagad ID frakcijas vārdā Berga kungs. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos izteikties pavisam īsi, tāpēc, ka kolēģi jau e, pateica ļoti daudz svarīgu lietu par šo e, novērošanas misiju. Trīs punkti. Es vēlētos e, norādīt, ka mēs bijām Rietumu Ukrainā kopā ar Austreviču skungu un vēl vienu kolēģi, un es vēlos jo īpaši pieminēt lielo entuziasmu, kas tika novērots jo īpaši jauniešu vidū, piedaloties un, un organizējot šīs vēlēšanas. Tāpat arī ļoti svarīgs jautājums ir Ukrainas teritoriālā integritāte un Tāpat arī ir jādomā par korupciju. Mums ļoti bieži arī teica gan jaunāki, gan vecāki cilvēki, ka mēs nedrīkstētu viņus atstāt nelaimē. Mums vajadzētu turpināt viņiem sniegt atbalstu. Man eh, šie vārdi eh, paliek atmiņā, jo tie mani ļoti aizkustināja. Es vēlētos arī eh, pateikties visiem kolēģiem par ļoti labo sadarbību šīs misijas laikā. Paldies! Paldies Berga kungam! Šie bija kolēģi, kas viesojās Ukrainā. Tagad es vēlētos dot vārdu citiem kolēģiem, varbūt viņiem arī ir kādi komentāri. Sāksim ar Kubīlijus kungu. Paldies! Es nepiedalījos šajā misijā, bet, protams, es eh, sekoju līdzi vēlēšanām Ukrainā kopš Žiļenska eh, ievēlēšanas un, protams, ka rezultāti ir ievērojami, tie mums paver daudz iespēju, bet, protams, šeit ir arī daudz jaunu izaicinājumu. Lietuvas un Baltijas valstu pieredze, es pat gribētu teikt, Polijas pieredze rāda, ka tas līdzinās mūsu vēlēšanām 92. un 93. gadā. Tie, kas izveidoja šo revolūciju, kas nobalsoja par uh, neatkarīgu Lietuvu vēlāk zaudēja vēlēšanās. Šīs izmaiņas Ukrainā ir mazliet atšķirīgas, bet tomēr līdzīgas. Um, pils, pilsoņi prasa no iestādēm straujas izmaiņas, un Porošenko bija tam upuris. Mūsu pieredzē izmaiņas neapstājas uh, pēc pirmajām vēlēšanām. Uh, 96. 96. gada vēlēšanas Lietuvā atkal nesa līdzi izmaiņas. Mums ir jāsagaida, ka arī Ukrainā šīs izmaiņas turpināsies. Mums bija svarīgi tas, ka mums izdevās saglabāt mūsu motivāciju vest, izvest līdz galam šīs reformas. Mēs eh, redzējām šo ļoti mm, gardo burkānoms priekšā, proti dalība Eiropas Savienībā. Uh, Mums vajadzētu saprast, ar kādiem izaicinājumiem cilvēki saskarsies, un Ukraina atrodas daudz sarežģītākā situācijā nekā atradāmies mēs. Mums ir jāsaglabā šī motivācija reformām. Žiļenska entuziasms iespējams ir pārāk liels, un saglabāt šo entuziasmu ir sarežģīti. Iespējams, ka pēc diviem gadiem Žiļenska un viņa partijas popularitāte mm, ārkārtīgs saruks. Kā mēs varam palīdzēt Ukrainas tautai, kā viņi varētu saglabāt uh, savu motivāciju reformām? Es redzu, ka radas cilvēki, kas ir augstos amatos, sāk runāt par to, ka varbūt mums vajadzētu palēnināt mūsu sagatavošanos integrācijai. Dažas reformas ir ļoti sāpīgas, mēs īsti neredzam, ko mēs varētu sasniegt un tā tālāk. Tas arī ir viss. Bet gribētu teikt, ka mums vajadzētu paskatīties pašiem uz savu pieredzi, un mums vajadzētu piesardzīgi domāt par to, kāda būs Ukrainas nākotne. Gloksman. Tagad es un D vārdam Bloksman kungs. Paldies. Svarīgi, lai Ukrainas stāsts būtu veiksmīgs. Tagad uh, Vēlēšanas notika uh, praktiski tajā brīdī, kad puse no valsts ir okupēta un nav uh, nodrošināts uh, ilgstošs miers ar uh, kaimiņu valsti, tā kā mums tiešām jādara vairāk, uh, lai stabilizētu situāciju Ukrainā, jo, ja viņam neizdosies, tas tā būs katastrofa gan Ukrainai, gan Eiropas Savienībai. Kā mēs varam palīdzēt? Uh, jaunajai valdībai, iestādēm un arī tautai nodrošināt, eh, ka neaizmirstīsim, kāpēc mums bija šīs sankcijas pret kaimiņu Krieviju. Un tagad uh, Krievijas delegācija atgriežas uh, Eiropas padomas parlamentārajā asamblējā, bet Ukrainā nav sasniegts progress attiecībā uz šo uh, situāciju ar uh, daļēju valsts okupāciju un uh, Krimas pussalas aneksiju. Nu, nevajadzētu uh, tikai uh, klusēt un neko nedarīt, kā, kā zelta zīltiņā, kā, kā saka Francijā. Nē, jāizdara spiediens uz Putinu, un, nu, lai notiktu reformas, lai kaut kas mainītos. Un viena tēma, kas ir ļoti svarīga Ukrainai un Ukrainas tautai, ir korupcija. Un tagad um, jaunajai vadībai beidzot eh, ir jāgāž šī oligārhu sistēma un eh, jālabo situācija šajā jomā. Paldies! Un eh, tagad Javiers Narts. Paldies priekšsēdātājiem! Tad vajadzētu padomāt, kāpēc Ukrainā ir cēlies šis tsunami, kāpēc pēc uh, uh, Verhovnā rada ir ievēlēti uh, tieši šādi deputāti un kāpēc praktiski komiķis, aktieris, cilvēks bez politiskās pieredzes ir kļuvis par valsts prezidentu. Cilvēku, kurš pārspējis gan Porošenko, gan Juliju Timošenko šajā cīņā, nu, tā ir skaidra zīme. Ukrainas tauta ir apnikuši, visi šie oligarhi pie varas cilvēki ir gana cietuši, un tagad viņu pacietības mērs ir pilns, un viņi vēlas pārmaiņas. Bet uh, gadu desmitiem Eiropas Savienībā uh, netiešā veidā atbalstīja šos korupcionārus uh, pie varas, šos oligarhus. Un uh, cilvēki tagad, vienkārši cilvēki Ukrainā tagad uzskata, ka Eiropas Savienība klusi atbalsta mm, šo režīmu. To pašu mēs esam piedzīvojuši Moldovā, un tagad beidzot uh, jārūpējas par tādu valdību, kas eh, tuvāk būs tieši tautai, nevis oligarhiem un viņu interesēm. Paldies, Javier! Un tagad eh, ideja vārdā. Marijānī kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Jā, varēja sevi apsveikt uh, ar panākto rezultātu pēc vēlēšanām Ukrainā, bet uh, atgriežoties pie uh, Eh, politiskās izvēles. Eh, īstenībā eh, tā ir pļauka Eiropas Savienībai. Eiropas Savienības sejā. Jo mēs finansiāli atbalstījām iepriekšējo valdību, Porošenko valdību, zinot, ka korupcija, korupcijas līmenis nav mazinājies, un pamazām Ukrainas tauta tiešām izmisusi uh, un uh, nezināju, ko iesakt, un tāpēc arī šīs izmaiņas un šis jaunais prezidents Zelenska kungs uh, to, par to liecināja visas valstī īstenotās aptaujas. Tagad, um, kas notiks ar Krieviju, mēs baidāmies, ka attiecības vēl uh, vairāk eh, sāsināsies, Minskas eh, vienošanās eh, netiks ievērota. Atgādināšu, ka 13 tūkstoši cilvēku gāja bojām Ukrainas austrumos līdz šim. Situācija praktiski ir kara situācija, cilvēki dzīvo kara apstākļos. Eiropas Savienībai kaut kas jādara, lai nodrošinātu ilgstošo mieru šajā reģionā. Mēs nevaram vienkārši vērot un klusēt, kas gaidīt, kas notiks. Paldies tagad EKR eh, e Frantikas kundze. Paldies, jā, jā, apsveic Ukraina ar um, šo veiksmīgo, mierpilno uh, varas nodošanas uh, manevru. Nu, praktiski tas liecina par to, ka ir gaidāmi eh, uzlabojumi, ir gaidāmas eh, pārmaiņas. Protams, ne viss ir izcili, mēs visi zinām, Krīmas pussala joprojām ir anektēta. Eh, nevienam tam īsti nepiekrītot, nelikumīgā veidā notikusi šī mm, tad Krimas okupācija. Politiskie ieslodzītie joprojām atrodas eh, cietumā, neskatoties uz Zelenska labo gribu. Krievijas federācijas un Kremļa attieksme nav mainījusies. Es eh, paturpināšu Sandras Kalnietes domu. Tagad ir. Uh, izšķirīgi eh, svarīgs brīdis, lai uzturētu spiedienu, atbalstītu Ukrainas valdību, turpinātu reformas, mēģinot eh, atvieglot eh, vienkāršas tautas situāciju, izdarot spiedienu, lai atbrīvotu ieslodzītos Mm, lai palīdzētu civiliedzīvotājiem. Mēs eh, bijām aktīvi eh, atbalstot um, minoritātes, īpaši Krīmas um, tatārus. Nu, mēs turpināsim to darīt. Tā, jā, tagad Verhovnas radas eh, sastāvs ir interesants, ņemot um, vērā mm, arī visus šos jauniešus, kas uh, tika ievēlēti. Un es piekrītu, ka viņu pieredzes trūkums var nozīmēt uh, zināmas problēmas, bet no otras puses uh, prezidentam un uh, valdībai būs vieglāk īstenot reformas, ja viņam būs skaidra, ska, skaidrs vairākums Verhovna Radā. Un mums vajadzētu atgādināt uh, Ukrainas partneriem par to, tā, ka viņiem nemaz nav uh, gat, uh, ieganst uh, stāstīt, ka lūk reformas nav iespējamas. At, ļoti drīz uh, varēsim aprunāties uh, ar Federiku Magrīniju komisijas vicepriekšsēdētāju eh, par eh, situāciju Ukrainā. Mm, varam eh, aicināt viņu būt aktīvākai un biežāk ciemoties Ukrainā. Paldies! Paldies, Anna Fotiga! Un tagad Papadakis kungs. Paldies! Mēs runājam par imperialistisko mm, iebrukšanu, kas eh, praktiski norisinājās pēc eh, Maidana mm, notikumiem. Un eh, es uzskatu, ka ka tagad eh, jāsauc eh, visi oligarhi pie atbildības. Rez oligarhi nākuši pie varas eh, īstenībā pateicoties daļai arī Eiropas Savienības līdzdalībai šajā procesā. Nu, tagad, eh, nu, cerams, beidzot tiks nodrošināts pluralisms po Ukrainas politiskajā sistēmā. Eh, vēlēšanas norisinājās godīgi, varbūt dažiem eh, pārpratumiem, bet principā viss bija godīgi. Es vēlos runāt par komunistu partijas aizliegumu. vai mēs uh, tiešām turpināsim finansēt uh, nelikumīgās aktivitātes Ukrainā, nereģēt uz to, kas tur notiek. Paldies, Papadakis kungs! Un tagad Andrēja Bočko. Uh, paldies um, priekšsēdētājiem. Varu piekrist dažiem no jums. Es vēlos atgādināt um, par situāciju Karp Karpātijā un uh, par Ungāru minoritātes situāciju Ukrainā. Vēlēšanu misijā par viņiem diezgan labs ziņojums, uh, rakstīts, ka konstitucionālās tiesības viņiem ir garantētas. Uh, un ar mm, vienlīdzīgu izturēšanos, uh, bet uh, mēs uh, piedzīvojam ko citu, diemžēl. vienmandāta apgabalu robežas tika mākslīgi izveidotas. Un īstenībā mm, minoritātes uh, un rajoni, kur viņi uzturas, uh, tur taisni ir jāizveido vienmandāta. Uh, vēlēšanu apgabalu, lai nodrošinātu viņu pārstāvību Verhovna Rada. Bet, eh, diemžēl, 14. gadā un arī šogad eh, Centrālā vēlēšana komisija atteicās izveidot šādu vienmandātu apgabalu, un eh, visas Ungāru teritorijas tika sadalītas trijās vienmandātu apgabalu, trijos vienmandātu apgabalos Līdz ar to kopējais Ungaru minoritātes e, skaits katrā no šiem apgabaliem nepārsniedza 30%, un līdz ar to viņam praktiski nebija iespējas tikt Verhovnā radā. E, kaut arī viņam bija trīs kandidāti, viņa piedalījās vēlēšanās, bet, protams, e, tā kā faktiski viņam nebija iespēja tikt parlamentam, viņa arī cieta neveiksmi. Uh, Tā tad um, vēlos atgādināt jums par šo problēmu. Dažas tiesības tika ierakstītas konstitūcijā, uh, melns uz balta, bet netiek faktiski nodrošinātas, un uh, tas nav uh, pieņemami. Jāizdara spiediens, lai Ukraina īstenotu savus likumus. Uh, un ievērotu to, kas rakstīts uh, pašu konstitūcijā. Jūs pieminējāt uh, Tātad neatbilstības uh, vēlēšanu procedūra arī uh, Karpātijā bija līdzīgas problēmas, uh, bija tā sauktā botu izmantošana, tad vairāki cilvēki vienu vārdu varēja piedalīties vēlēšanās. Dažkārt balsis tika pirktas un pārdotas, policija gan pret to cīnījās, organizēja reidus bet arī eh, cīnījās pret, um, pret um, manifestācijām, um, kuru ietvaros tika atbalstīti Ungāru minoritātes kandidāti, kas ceru, ka tas tiks izmeklēts, bet lielu cerību man nav. Paldies! Un, Čimoševiča kungs. Paldies! Es eh, daudzus gadus eh, pētu situāciju Ukrainā, un eh, šī val jaunievēlētā valdība ir vismazāk prognozējama un uzticama. Vēlēšana rezultāts atspoguļo to nogurumu un sarūktinājumu un frustrāciju, kas uh, ir uzkrājusies Ukrainas tautai, viņiem tiešām apnikusi visa šī korupcija. Un oligarhu būšana pie varas. Tātad eh, ļoti sarežģīti prognozēt Zelenska rīcību, grūti saprast, ko sagaidīt no viņa valdības, bet viņam ir politisks mandāts. Uh, tās ir jāatzīst. Ukrainas eh, pilsoņi viņam uzticas, un eh, viņi tagad ir mūsu partneri. Tātad mums jāsadarbojas. Izlasīju eh, dažas daži jauni ievēlēto deputātu uh, biogrāfijas, nu, viņi ļoti labi izglītoti jaunieši, bet bez politiskās pieredzes ļoti bieži. Nu, viņi centīsies, un viņiem noteikti būs vajadzīgs atbalsts, īpaši tehnisks atbalsts. Mēs to varam individuāli piedāvāt, mēs uh, uh, kā Eiropas Savienība varam rīkoties neapkarojot korupciju, neapkarojot oligārhu ietekmi, būs ļoti sarežģīti grozīt situāciju Ukrainā. Tas ir mans personīgais viedoklis, un tas arī būtu ļoti nerealistiski, jo īstenībā Zelenska kandidatūru atbalsta viens no oligarhiem, viņu izveidoja oligarhs, var teikt, bet pat ja tas tā ir, nevajag krist izmisumā, varbūt arī šāds kandidāts eh, var beidzot nonākt pie secinājuma, ka galvenais ir valsts intereses. Es ehm, pirms pāris gadiem piestrādāju pie ziņojuma par korupcijas apkarošanu Ukrainā, un tur bija ļoti konkrētas rekomendācijas iekļautas, kas būtu jādara, kā jāgroza politiskā sistēma, kā jāregulē valsts un valdības aktivitātes un uh, kam jānotiek Ukrainas sabiedrībā. Mēs to prezentējām uh, bijušajam prezidentam Porošenko, kurš to pilnībā noignorēja. Man šķiet, ka 85% šo rekomendāciju joprojām ir spēkā. Tātad varu šo ziņojumu piedāvāt uh, komitejai un uh, varbūt tas uh, nedaudz palīdzētu veidot attiecības ar jauno valdību. Tas būtu tā kā tests, pārbaudi, vai viņi ir nopietni savos nodomos vai nē. Jo, ja viņi vēlas kaut ko darīt pret korupciju, nu, tad šis ziņojums noteikti būtu ņemams vērā. Paldies! Nākamais ir Tarčkungs. Uh, thank you, Mr. President. Um... Paldies. Es vēlētos visu pirms uh, apsveikt uh, Ukrainu ar šo vēlēšanu noturēšanu. Uh, vēlēšanas norisinājās gludi. Tas tiešām ir jāuzslavē. Un, eh, nu, līdšanējās eh, valdības neveiksmes eh, tomēr nenozīmē, ka vispār nav bijis progresa un uzlabojuma. Ukraina praktiski dzīvo kara apstākļos, valsts daļa ir okupēta, situācija ir ārkārtīgi sarežģīta un tomēr ir zināmi uzlabojumi konstatējami. Nu, protams, neviegli visas šīs problēmas var atrisināt. Ukrainai uz pleciem ir 70 mm, gadi padomju mantojuma, kas nav tik viegli pārvarams. Ukraina nevar īsti salīdzināt ar citām Austrum Eiropas uh, valstīm, jo um, citās uh, Austrum Eiropas valstīs uh, šis uh, mantojums nav tik ilggadīgs un, un um, godīgi sakot, varbūt uh, padomju uh, stingrā. Uh, vadība bija efektīvāka par eh, Eiropas Savienības maigo roku cīnoties pret oligarhiem. Bet tagad Ukrainas revolūcija eh, pierādīja, ka cilvēki gatavi izmaiņām, un mums eh, tagad jāvēršas izlemīgāk pret Krieviju un Putinu. Uh, ja mēs redzam, ka oligārhi Ukrainā, viņiem pat neviens neuzbruk, uh, vēršas pret uh, konkrētiem cilvēkiem, uh, un tā ir populistiska propaganda, kas tiek īstenota, lai novērstu uzmanību no īstiem vaininiekiem. Bet nu, tagad beidzot ir eh, jauns prezidents, jauna valdība, kurai eh, tauta uzticas, eh, uz kura tiek liktas augstas cerības, un um, tad beidzot mums kaut kas jādara, lai palīdzētu. Lai no tātad iepriekšējās padomu savienības uh, ietekmes uh, sfēras uh, tiktu izveidota īsta demokrātija. Paldies, un tagad pēdējie trīs runātāji, un pēc tam mums jāiet tālāk pie nākamā darba kārtības punkta. Mihails Galvers. Um, paldies, priekšsēžkungs. Paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās vēlēšanu un novērošanas misijā un šeit dalījās savos iespaidos ar mums. Uh, Es domāju, ka šīs vēlēšanas bija labākas par pagājušām vēlēšanām salīdzinoši, tātad tendence ir pozitīva. Arī es būtu vēlējies, ka pirms vēlēšanām būtu notikusi vēlēšana likuma reforma. Pašreizējais vēlēšana likums, manuprāt, eh, eh, vāji atbilst politiskajai situācijai valstī. Mums jākonstatē, ka jaunais parlaments ar 80% jauno deputātu strādās, un pirmajās dienās varējām novērot tādu lietu, ko es eh, nožēloju, ka nav sevišķi demokrātisks eh, sēdvietas sadalījums. Eh, pirmajās rindās ir valdības deputāti kaut kur fonā opozīcija mugurpusē. Arī tīri no optiskā viedokļa tas nav sevišķi demokrātiski. Arī pie mums parlamentā mēs esam sasēdināti tā, ka uh, Katrai partijai vismaz ir viens vai divi pirmajā rindā, bet nu labi, tas ir tikai tāds tīri optisks iespējas. E, arī bažas man radīja tas, ka mēs redzam tādu sasteigtību e, e, likumdošanā. Uh, milzīga gūzma jaunu uh, likuma projektu, kas lielā steigā tiek uh, parlamentā iesniegti, ir simtiem iesniegumu no valdības uh, un no deputātiem, kam nav nekādas pieredzes valdībā un parlamentā. Man rodas jautājums, no kurienes tik strauji nāk šie ierosinājumi. Diez vai tie ir rūpīgi izdebatēti, pārdomāti, izsvērti, Tādēļ laikam ir pamats mūsu reformu pūliņu ietvaros, īpaši attiecībā uz uh, Verhovnu rādu, tomēr raudzīties uz to, lai likumdošana būtu uh, solīda, stabila, demokrātiski. Ir partija tagad ar skaidru eh, vairākumu un pastāv risks, ka Verhovna rāda tikai uh, E, apzīmogos to, ko valdība ir sagatavojusi iepriekš. Dažreiz tas var arī efektivitāti veicināt, bet demokrātiski kvalitatīva likumdošana e, šādas likumdošanas prasībām tas nevienmēr atbilst. Tādēļ mums būtu jā jāpiegādā, lai reformas tiktu turpināts. Es kā piemēru minēšu decentralizācijas reformu, kas daļai ir bijusi jau ļoti veiksmīga, bet arī citas reformas. Un pēdējais, ko es gribu paust, ja šeit daļai tiek radīts iespējas, ka mēs esam atbalstījuši vienu cilvēku, Porošenko, tā nav taisnība, mēs atbalstījām valdību, kas tika ievēlēta, uh, un uh, Mēs tātad atbalstām institūciju, nevis konkrēto personu, un ir tomēr arī bija vērojama atšķirība, vai pie varas ir Janukovičs vai Parošenko, ir jau notikušas daudzas veiksmīgas reformas, un mums ir pamats turpināt darbu un atbalstīt šo valsti. Paldies! Paldies, Ģenģeši kungs! Paldies, priekšsēžu kungs! Daudz jau šeit ir teikts par nepieciešamību atbalstīt Ungāriju, e, tās e, demokrātiskās institūcijas, kuras ir attīstības procesā, tās stiprināt, stiprināt demokrātiskos procesus, atbalstīt tās eiro integrāciju. Un tas ir labi. Tas ir svarīgi atbalstīt Ukraiņu šajā ļoti sarežģītajā procesā, ar kur tā saskarās šo konfliktu, šajā konfliktā. Bet viens aspekts šeit nav pietiekoši eh, pieminēts, un mana tautiete Bočkoras kundze jau ir pieskārusies tam, ir zināmas anomālijas attiecībā uz eh, etniskajām minoritātām, tiem, kas dzīvo Ukrainā. Viņa eh, pieminēja ka ir vēlēšana procesā bijušas anomālijas un ir arī anomālijas, kuras mēs, Ungāri, mums ir minoritātes, kas dzīvo Ukrainā, mums tas ir sensitīvs jautājums, ļoti sensitīvs jautājums. Un mēs varam šādas anomālijas attiecībā uz Ukrainas etniskajām minoritātēm. Īpaši runājot par vē, e, izglītības likumu, kas ne sen pirms vēlēšanām tika pieņemts, to vēl pieņēma Porošenko valdība, un eh, E, valodu likums. Šos divus likumus Venecijas komisija ir kritizējusi, un es ļoti priecājos, ka Selenska kungs ir e, paudis dažas pozitīvas lietas, vismaz retoriski šo to ir jau pielabojis attiecībā uz Porošenko valdības politiku, bet man šķiet, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas Savienība, kas runā par vērtībām kā priekšnoteikumu, uh, Mm, e, nākamai ES dalībvalstī, ka mēs skaidri teiktu, ka e, šādi likumi ir pilnīgi nepieņemami. Mēs saprotam, ka ir sarežģīta e, šī situācija attiecībā uz izglītību, un Ukraina cīnās ar šo vardarbīgo konfliktu, bet tādēļ vēl nedrīkst vērsties pret minoritātēm daudz uh, tautību valstī. Uh, Šādiem likumi ir nepieņemami. Tas mums ir skaidri jāpasaka, e, jo tās atņem minoritātēm e, to tiesības. Un, protams, te ir runa ne tikai par minoritāšu individuālajām tiesībām, individu tiesībām, bet par kolektīvām tiesībām. Es ceru, ka Selenska valdība e, e, izrādīsies pozitīvāk šajā ziņā par savām priekšgājējām. Paldies, mūsu pēdējais runātājs Bazesku kungs. Paldies, paldies, prezidenta kungs, centīšos izteikties iespējami kodolīgi. Pirmkārt, runājot par Maskavas darbībām Ukrainā. Neapšaubāmi viņi cenšas tur īstenot ko tādu, eh, ko arī Moldovā, proti federalizāciju Mums jābūt gataviem nepieļaut šādu Krievu rīcību. Tas ir brīdinājums, kuru es gribētu publiski izteikt mūsu šodienas debatēs. Ukraina arī turpmāk būs pakļauta milzīgam Maskavas spiedienam, kā Moldova šodien, mūsdienas. jau atkal ir ierosināts federalizācijas process, slavenā Kazaku programma. No otras puses, mums ir jāatbalsta mierīga atmosfēra rietumos, minoritāšu politika, kas ir pēdējo 2-3 gadu gaitā eh, Ukrainas rietumos, tas eh, šo mierīgo eh, līdzās pastāvēšanu traucē tas eh, izprovocē minoritāšu pārstāvi protestus. Runājot par Ungārijas minoritāti, Ungāru minoritāti, Rumāņu minoritāti. Un viņi apgalvo, ka viņi pat labam nespēja šo problēmu atrisināt, bet ir jāmazina šis spiediens pret minoritātēm. Jo ir daudzas citas prioritātes, kuras Ukraiņu prātā ir svarīgākas, e, kas ir svarīgākas e, Ukraiņu uztverē nekā minoritāšu jautājumu. Tādēļ mums ir jāatgādina viņiem attiekties draudzīgāk pret minoritātiem nākamajā sasaukumā, lai e, Ukrainas rietumdaļa būtu mierīga. Uh, Civilā vara arī tiek eh, eh, apdraudēta, to apdrauda militāras struktūras. kuras vienmēr balansē starp Maskavu un Ukrainu, jo lielākā daļu militāristu tika Maskavā, ir tikuši Maskavā apmācīti. Tādēļ mums ir jāpalīdz civilai valdībai rast risinājumu, kas ļautu militāristus vairāk iesaistīt reformu procesā. Ja paraugāmies uz tādām valstīm kā Polija, Rumānija, Čehija, tad redzam, ka militāristi bija, militārās struktūras bija pirmās, kas tika reformētas un tas aiz, vilk uz priekšu sabiedrību. Ukrainā ir pretējs process. Militārās struktūras cenšas bloķēt valsts evolūcijas procesu. Vēl viena pro problēma, eh, kuru es vēlētos pacelt šodienas debatēs Mums ir jāraugas uz iespējām pātrināt reformas. Ukraina nav valsts, e, e, kas e, pātrinātas reformas var atbalstīt. Mums jābūt pacietīgiem attiecībās ar Ukrainu, jārīkojas soli pēc soļa, joma pēc jomas, nevis ar ļoti ātrām reformām, kuras uh, iedzīvotāji nepieņems, kas palielina eh, risku, ka eh, iedzīvotāju vairākums varētu pavērsties pret reformām. Tātad reformām ir jābūt lēnām, bet dziļām. Un pēdējais, ko es vēlos teikt, ir ļoti samazināta administratīvā kapacitāte pat ja daudz jaunu likumprojektu tiek e, ierosināts e, tos implementēt, ir pavisam cita lieta vēl. Paldies, Bazesko kungs, paldies kolēģi par visiem, kas izteicās debatēs. Esiet pārliecināti, Ukraina būs mūsu darba kārtībā daudz kārt vēl tuvāko gaitu, e, gadu gaitā šodien. E, 4.15. Eh, pēcpusdienā jaunais delegācijas vadītājs Kievā eh, tiks uzklausīts pēdiņās pratināts. Tā būs iespēja arī uzdot viņam jautājumus. Atgriežos pie Sandras Kalnietes. Ir mūsu ziņā augstiem pārstāvim paust savu viedokli, ko mēs nu gaidām no viņa eh, tiešajā komitejā. Eh, kad viņš tiks uzklausīts komitejā. Borelkungs, eh, nākamais tātad augstais pārstāvs, tātad uzdodam arī viņam jautājumus, protams, sagatavojam tos jau tagad. Un tagad nākamais eh, jautājums. Vašikovska kungs, mūsu kolēģis, tagad vadīs sēdi. <clears throat>